Saskaņā ar darba kārtību tagad pāriesim pēc padomas, pie padomas regulas 134 šķērsvīt 2007 pārskatīšana, kas attiec uz tirgus kopēju organizāciju lauksaimniecībā. Tīpaši runājot par priekšlikumiem attiecīgiem produktiem saskaņā. No komisijas puses uzstāsies komisāra Fišer Bolza lūdzu jums vārds. Thank you, uh, thank you, chair. Paldies, priekšsādātāji. Godātie deputāti. Iesākumā gribētu pateikties par to, ka atļāvāt šo steidzamības procedūru un ceru, ka tā visa rezultāta mēs varēsim palīdzēt situācijai piensaimniecības sektorā. Tiek ierosināts iekļaut 186. pantā pienu un tiek runāts par kvotu izpirkšanas sistēmu. Tā ir pēdējā attīstība notikumos, kas ir vērsti uz, uz piensaimniecības sektoru pasākumiem, ko cenšamies pieņemt. Esam ņēmusi vērā jūsu rezolūciju, kas tika pieņemta 17. septembrī, un ceru, ka jūs esat arī pamanījuši, ka daudz no jūsu rekomendācijām jau tika iekļautas pavisam praktiskā veidā priekšlikumos un tie tiks iekļaut arī šīs dienas priekšlikumā. Kas attiec uz ilgtermiņu pasākumiem, ko pieminat savā rezolūcijā, mēs esam izveidojuši augstu līmeņu darba grupu, pirmā sanāksme jau ir notikusi. Domājam, ka gala dokuments tiks piesniegts pirms nākamā gada jūnija. Ar prieku var teikt, ka realitāte šobrīd piensaimniecības sektorā ir tāda, ka diemžēl jāsaka, ka uh, cenas pieaug un uh, tās jau ir intervences cenas, kas attiec uz 188. pāntu atsauc uz to. Tad pastāv, pa, pastāv noteikums, uh, kur iekļaut virkni produktu, bet piens ne. Cenu svārstīgums sākās jau 2007. gadā, un dati liecina, ka ir vai būs nepieciešams iekļaut pienu šajā pantā minētajos produktos. Tādējādi komisija varētu rīkoties ātrāk. Vakar lauksaimniecības ministru padomē es informēju ministrus par šiem 280 miljoniem eiro, kas paredzēti piensaimniekiem Un, lai varētu šo summu izmaksāt strauji, ir nepieciešams juridiskais pamats, un šis, šo pamatu nodrošina 188. pāns. Doma ir tāda, ka līdzekļi tiks sadalīti nacionālās piešķīrumos saskaņā ar produkcijas apjomiem 2008.-2009. gadā. Nu, un, protams, būs arī zinām griezti, kas tiks noteikti šādām nacionālajām kvotām. Kvotas tiks sagatavas sadalītas nediskriminējošā veidā tiem ražotājiem, ko visvairāk skārus krīze. Lai izmantot šo iespēju, kā jau teicu, šos, šos līdzekļus nepieciešams pienu iekļaut 186. pāntā minētajos produktos. Tātad 280 miljoni. Tajā brīdī, kad runāju par šo naudu, jums jāzina, ka arī budžeta lemējiestādes vēl par to lems, un jūs esat viena no tām. Finanšu ministriem arī būs par to vēl jālem, un viņi par to lems 19. novembrī. Tāpat vakar teicu, ka tie ir pēdējie līdzekļi, kas ir mūsu rīzībā. Vairāk līdzekļu nav, izņemot vēl 300 miljonus, kas, kā jūs zināt, ir svarīgi kā, kā bufers, lai izvairītos no dažāda veida finanšu disciplīnas zuduma. Domāju, ka ļoti svarīgi šeit skaidru un gaišu pateikt, ka 188. pāns nav nekāda kā, kā, baltā karta, kas tad līdz ar to dod brīvs, pilnīgi brīvs rokas komisijai. Tā nav. Šobrīd varu jums tikai teikt, ka ņemot vērā, cik daudz produktu ir uzkrājušies, noliktavās e, nākamais produkts, kas varētu tikt iekļauts šajos notikumos, varētu būt siers. Nākamā priekšlikuma daļa attiecas uz kvotu sistēmu pārvaldīšanu. Pastāv iespējo šo brīdi dalībvalstīm iegādāties kvotas. Mēs ar šo priekšlikumu vēlamies ieviest papildus iespēju dalību valstīm samazināt samazināt kopējos nacionālos griestus atbilstīgi kvotām. Tā ir brīvprātīga schēma, jo diskusija rezultātā ir noskaidrojies, ka obligāta schēma šādā veidā nedarbotos atbilstīgi. Nu, labprāt uzklausīšu jūsu piezīmes un komentārus, godātie deputāti. Paldies! Muchas gracias, señora komisārija. Pasamos al turno inter... Lielas paldies, saka priekšsādātais. Paldies, komisārs kundzei. Un tagad runātāja grupu vārdā, vispirms tautas partijas vārdā, Alberts Des. Lūdzu, pusotru minūtu. Priekšsādātā kungs komisārs kundz, dāmas un kungi. Es atzinīgi vērtēju faktu, ka šeit parlamentā šodien varam runāt par minēto jautājumu, un liels vairākums šorīt piekrita jautājumu apskatīt steidzamības procedūrā. Mums ir jāuzņemas atbildība. Atšķirībā no citiem kolēģiem, no citām grupām, mēs šo rezolūciju uzskatām kā papildus uh, iespēju palīdzēt piensaimniekiem šajos grūtajos laikos. Ir skaidrs, ka komisijas priekšlikums nāk ar novēlošanos un nav gluži tāds, kā, ko mēs vēlējāmies redzēt, bet tomēr tas labāk nekā nekas. Bija ļoti dažādi viedokļi pat manas grupas iekšēnē par to, kā šī atpirk, kvota atpirkšanas programma varētu tikt īstenota. Manuprāt, šai programmai jābūt obligātai, lai tā darbotos efektīvi. Un domāju, šai parlamentā un šeit arī padomē vairākums nevarēs nobalsot par šādu obligātu procedūru. Atsevišķās dalību valstīs tas nav pieņemams atsevišķām dalībvalstīm tas nav pieņemams, tāpēc, ka tā visa rezultātā samazinātos kvotas un samazinātos ļoti būtiski piešķirot kvotas prioritāšu grupām, manuprāt, jau ir e, noteikums, kas tiek īstenots dzīvē šobrīd. Tas attiecas arī piena iekļaušanu savukārt 186. pantā, lai novērstu tirgus kropļošanu, ir ļoti labs pasākums, bet domāju, ka vajadzētu šeit noteikti ierobežojumi divus gadi, divi gadi. Es iesniegšu grozījumu par šo jautājumu, un tad, protams, to var pagarināt, ja nepieciešams. Gribēju pateikties jums par 284 miljoniem, piena jautājumam, komisārs Kunze, nu, jūs tiešām esat panāksies pretī parlamentam, un es zinu, ka jums nav īpaši daudz līdzekļu, ar ko rīkoties, tāpēc liels paldies, un ceru, ka ceturtdien par šo priekšlikumu tiks nobalsots pozitīvi. Paldies, saka priekšsādātājs Desa Kungam, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Dekastro kungs uz divām minūtēm. Priekšādātā kungs komisārs Kunze. Pirmām kārtām gribu izmantot šo iespēju lai paustu prieku par to, ka parlaments ir izjutis atbaldību, atbildību to demonstrēja šorīt pieņemot šo steidzamības procedūru un iekļauj un, un nolēms par to, ka šis jautājums jāiekļauj um, apspriedēs un ka piens iekļaus 186. pantā minētajos produktos. Regulas strauja grozīšana lai īstenot intervences šai sektorā, ir būtiska reakcija uz šiem ļoti grūtiem krīzes apstākļiem, kas ietekmējuši lauksaimniecības sektoru un piensaimniecības sektoru tīpaši. Mēs ceram un gaidām, ka Eiropas komisija, tieši tā kā komisāra nu pat teica, būs spējīga izpildīt šo parlamenta lūgumu. Vairākos gadījumos esam uzsvēruši, cik ļoti svarīgi uzlabot pasākumus, jo pašreizie pasākumi nav bijuši adekvāti, nav bijuši pietiekami, lai risinātu esošo krīzi. Parlaments šodien vienoti pateica, ka tieši um, un, ka šāda veida uh, rīcība pieniekļošana minētajā pantā nebūs kārta blonša, tā tad nedos pat pilnīgi patvaļu komisijai. Mēs kontrolēsim tālākos notikumus, bet tas ir nepieciešams, lai komisija varētu rīkoties straujāk, un mēs vēlamies būt iesaistīti visos lēmu pieņemšanas procesos, tā lai nodrošinātu demokrātisku pārbaudu no parlamenta puses. Mēs domājam, ka tāpēc parlaments būtu jau iepriekš jāinformē par visu veidu pasākumiem, kas notikt šai saistībā. Komisija eh, šo savus jaunās pilnvaras, 188 pantu saist, saistītās pilnvaras varētu izmantot izmantot atbilstīgi, bet parlamentu kontrolē. Paldies, saka priekšādētājs tālāk Alda grupas vārdā. Uz pusotru minūtu Lijāna kungs. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties komisārai par to, ka viņa ir ieradusies, lai tālāk skaidrotu uh, šo jautājumu gribu pateikties par to, ka pozitīvi reaģējāt uz uh, mūsu 27. septembra rezolūciju un uh, pozitīvi vērtēja arī soļus, ko jūs esat ierosinājis, kas ir ļoti svarīgi piena ražotājiem. Pateicos arī par šiem 280 miljoniem eiro, kas ir uh, atrasti. Runājot par jūsu priekšlikumu pirmo daļu. Jautājums, manuprāt, šodien ir tāds, kāpēc mums steidzamā kārtā ir tagad jāapstiprina šie pasākumi? lai atvesļotu tirgu, jo jūs eh, norādījāt, ka šie tirgus atkopšanās asni jau tagad skaidri redzami. Es neesmu pārliecināts, ka ierosinātās kvotu izmaiņas mainīs šo situāciju būtī, būtiski, bet eh, tā kā eh, pasākumi nav obligāti, tad valsts var izvēlēties. Tālāk runājot par 186. pānta paplašināšanu, ietverot piena produktus. Es domāju, ka ministri vai šajā gadījumā komisija parasti nāk pie parlamenta un uh, prasa paplašinātu mandātu, lai viņi varētu rīkoties un risināt kādu konkrētu problēmu. Šovakar šķiet, ka mums tiek prasīts dot pilnvaras komisijai. Tāpat laikā mums nav pateikts, kādu rīcību komisija veiks. Es saprotu, Jūs minējāt, ka ir nepieciešams šīs papildu pilnvaras, lai jūs varētu uh, izmantot šo 280 miljonus eiro un uh, gribu rast apliecinājumu, vai tiešām tāpēc šīs pilnvaras nepieciešams, jo mūs uztrauc tas, ka šis varētu būt parakstīts, bet neaizpildīts čeks, ko mēs tagad dodam komisijai. Komisārs Kunze, jūs teicāt, ka uh, finansiāli, tā teikt, jums ir noplūktas pēdējās spalvas, un uh, jūs teicāt, ka finansiāli vairs citas iespējas kaut ko būtisku veikt nebūs. Mēs varētu šķiet, sniegt jums papildus pilnvars tikai tad, ja tās būs ierobežotas un būs attiecināmas tikai uz konkrētiem apstākļiem. Paldies, un tagad uh, vārds uh, Nikolsona. Es atvainojos, nē. Haslīkungam. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Visbeidzot, ir vērojama kaut kāda kustība šajās debatēs. Komisija beidzot ir nākusi klajā ar kaut ko, ko mēs jau gribējām un prasījām. Mēs neesam pret finansiālu palīdzību. To es pasaku skaidri, bet katrā ziņā šī ir tikai pili okeānā. Luksemburgā pieņemtais lēmums mums nepalīdz nodrošināt līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu šajā ārkārtīgi svarīgajā sektorā. Brīvprātīga kvotu iepirkšana tiek paredzēta, bet tas jau nesamazinās kopējo saražoto apjomu. Mums ir ļoti nopietni jāuztver šis revīzijas palātas ziņojums un nepieciešama ilgtermiņa politika. Tātad, ko teica revīzijas palāta? Tā norādīja, ka mums pieprasījums ir jākontrolē un jāvada un nepieciešams kvalitatīvs uh, piena un piensaimniecības sektors Eiropas Savienībā. Pēc iespējas ātrāk ir jāatsakās no eksporta uh, kompensācijām. Mums nepieciešama politika, kas raugās tālāk par šo krīzi un mums ir nepieciešams atbildes no komisijas, kas ir vērstas tālāk nākotnē, bet, diemžēl, komisija šādas atbildes vēl nav sniegusi. Mums jāstiprina patērēt, es atvainojos, ražotāju organizācijas, lai tās būtu spēcīgākas un lai tās varētu turēties pretī lielveikalu ķēdēm. Paldies! Un tagad Nikolson kungam vārds uh, konservatīva un reformātoru grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu pateikties ka es noteikti ļoti pozitīvi vērtēju šo lēmumu. Man šķiet, pag, eh, vakar komitejā un arī šovakar mums ir iespēja gūt lielāku skaidrību par visu situāciju. Realtāte un eh, tā frustrācija, ko ir izjūta daudz piensaimnieki, ir tāda. Kaut gan, kā jau Lēnam kungs atcaucās arī uz šiem eh, zaļajiem atkopšanās asniem, viņi šādus asnus ne, savos bankas kontos nav samanījuši. Un tas rada tādu zinām frustrāciju vilšanos piensaimnieku vidū. Viņi ir nonākuši zem tāda smaga finansiāla spiediena, komisārs kundze, bet ir labi, ka mēs varam runāt un runājam par šo jautājumu. Un es saprotu, kāpēc ir nepieciešams eh, paplašināt šo, šo 188. pantu, lai mēs varētu naudu nodot eh, ražotājiem pēc iespējas ātrāk, un tas arī ir pats galvenais. Man patīk Desa kunga eh, doma par grozījumu, un es domāju, ka tas ir solis uz priekšu, šo grozījumu vajadzēs atbalstīt, noteikt šo periodu uz diviem, trījiem gadiem, bet neesmu pārliecināts par šo izpirkšanas schēmu. Paldies. Paldies Nikolson kungam. Un uh, Eh, goja grupas vārdā vārds Leira Jarikungam. Priekš, priekšsēdētāji, es eh, gribētu šokar norādīt, ka finanšu pasākumu, ko jūs ierosina, tik tiešām ir tikai maza ūdens pilīte šajā krīzes un bezcerības okeānā, kurā šobrīd ir mūsu lauksaimnieki. Jūs uh, atbloķēsiet 280 miljonus eiro par uh, tiem mēs jau šeit runājam pāris nedēļas. Tas ir daudz mazākā 600 tūkstoši. Viens miljons būs paredzēts tiem lauksainiekiem, kur zaudē 100 līdz 200 eiro dienā. Mēs prasam reālu steidzama finansēšanas plānu un nevis kaut kādu sporadisku plānu cīņai pret vēzi. Jūs izmantosiet eh, nodokļu maksātāju naudu, lai tiktu slēgtas fermas, nokaut piena lopi. Tādā veidā jūs iznīcināsiet mūsu lauksaimniecības nākotni, jo tie ir tieši jaunie ražotāji, mazākās fermas, kas skars, eh, tiks skartas visvairāk eh, kuras ražo kvalitatīvus, īpašus piena un siera produktus un saglabā mūsu vidi. Tik daudz eh, ģimenēm Eiropā nav pieejama kvalitatīva pārtika un ir īpaši piens, kā mēs varam šādu plānu apstiprināt. Mēs eh, te priecājamies par Lisabonas līgumu un mani pārsteidz, ka jūs gribat izmantot šo 188. pantu, kas jums dos eh, lielas pilnvaras, visas pilnvaras. Uh, Bet šīs pilnvaras jau ir novadušas jūs pie kvotu liberalizācijas procesa un pie tās krīzes, kādu mēs neesam pieredzējuši. Un tas viss ir uz uh, ražotāja rēķina. Uh, revīzijas palāta ir norādījusi, ka no 2000 līdz 2007 gadam uh, piena uh, patēriņš ir palielinājies par 17%, Ražošana ir pat laikā pa 6%. Es tāpēc prasu jums ārkārtīgi steidzami palīdzēt šiem ļoti daudzajiem lauksaimniekiem. Nepieciešams steidzams finanšu fonds un ir nepieciešams noteikti minimālo lauksaimniecības uh, cenu un neatstāt šim kapitalistiskam tirgam iespēju iznīcināt mūsu lauksaimniecības tirgu. Paldies! Paldies, Lejorika kungs! Un tagad nepievienojušos deputātu vārdā. Aicinu Morvai kundzi pusotru minūtu runāt. Paldies! Paldies! Es zinu, ka mums vajadzētu atbalstīt jūsu plānu, bet tas tomēr neatrisinās visu šo krīzi lauksaimniekiem. Man ir trīs jautājumi. Pirmais. Jums, komisārs kundze. Eh, ko jūs esat iemācījusies no šīs krīzes? Vai jūs kaut ko esat, eh, kādu mācību guvusi, komisārs kundze? Tas, protams, nav kaut kāds tsunami vai tam līdzīga dabas eh, katastrofa. Šeit ir runa par veselu virkni sliktu lēmumu, un tās ir arī sekas lauksaimniecības politikai, kas ir bijis neveiksmīga. Ko jūs varat solīt lauksaimniekiem viņu nākotnē? Kā, lai viņi varētu izvairīties no līdzīgām krīzēm nākotnē? Tātad šo jautājumu es jums gribu uzdot. Un es gribu saņemt detalizētu atbildi šo jautājumu. Nākošais jautājums. Jūs teicāt vakar, kad jūs bijāt komitejā, ka dalību valstis var izmantot pēc izvēles šos, šos līdzekļus. Tas nozīmē, ka dalību valsts vienlīdzīgi izdalīs šos līdzekļus Un tās nebūs tikai lielās rūpnīcas, kas iegūs, bet eh, kā jūs nodrošināsiet, lai tie būtu tiešām mazie ražotāji ģimenes, eh, kas eh, to saņemtu un kas ir pilnīgi, kur dzīvība ir atkarīga no šīs palīdzības? Tātad, lai saņemtu tieši uh, mazie ražotāji, un īpaši arī jaunajās dalību valstīs, kā jūs varēsiet vienreiz beigt šo pilnīgi nepieņemamo diskrimināciju, uh, kas ir attiecināta uz mums, piemēram, uz Ungāriju? uz simtprocentīgi ir tika mū, atvērts mūsu uh, lauksaimniecības tirgus Eiropas Savienības produktiem, un tāpat laikā mēs saņemam ļoti mazu tirgus daļiņu. Kā jūs beigsiet šo ārkārtīgo nevienlīdzību? Paldies! Un tagad pārējie runātāji, mēs sāksim uh, ar Lavija kungu. Lūdzu, minūti jums. Priekšsēdētāji komisāra kundze, kolēģi. Man eh, patika komisāras pieeja, ka viņa izvēlējās iespēju ierasties parlamentā un izskaidrot eh, intervences noteikumus piena eh, nozarē. Taču par spīti detalizētam skaidrojumu trūkumam mēs jūtam, ka tas viss virzās pareizā virzienā, kas dos risinājumu problēmām, ko šobrīd piedzīvo fermeri Taču es nedomāju, ka tikai šie pasākumi patiešām uh, atrisinās jau problēmas. Es domāju, ka ir uh, būtiski vitāli, lai mēs balsotu par veidu, kā izmainītu arī 78. pantu. Un uh, šajā te 1, 2, 3, 4 regulā. Runājot par 186. pantu, tur ir pieminēti dažādi šie produkti, un um, intervence uh, notiks uh, augstu lejup, kamēr citās valstīs tikai tad, kad uh, celas, cenas celsies, radīsies šie pasākumi. Un, manuprāt, tas ir neatbilstīgi. Un tāpēc es aicinātu gru, veikt grozījumu, kas nodrošinātu to, lai komisija informētu parlamentu pirms tā e, pieņems pasākums 186. panta ietveros. Es domāju, ka šis grozījums ir uh, samērojams ar to, ko sociālisti aicināja. Un visbeidzot, es gribētu aicināt uh, komisāri atsaukties uz 17. septembra rezolūciju, lai mums būtu minimālās cenas, ne tikai nacionālās schēmas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Lavija kungam. Un tagad eh, Kapolas Santos, eh, viena minūte. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāris kundze, jo mēs saprotam, ka piensaimniecības nozara šobrīd pārdzīvo grūtus laikus Eiropā Eh, mana grupa vairākus mēnešus ir aicinājusi veikt eh, steidzīgus eh, pasākumus, lai paglābtu no izputēšanas veselu rindu fermeru. Un mēs tātad aizstāvam to, ko saka mūsu politiskā grupa, mūsu iniciatīvas, jo mums tiešām vajadzētu apsveikt komisijas pasākumus, lai arī cik tie būtu nepietiekami rādītos mums. Tāpēc socialistu grupa šobrīd balsoja, šorīt balsoja par steidzamības kārtību. Taču mēs joprojām gribētu, lai Eiropas parlaments tiktu pastāvīgi informēts par pasākumiem, eh, ko eh, komisija šajā jaunajā eh, pilnvarojumā tuvāko dienu laikā darīs, jo mums vajadzētu darīt visu, lai sasniegtu līdzsvaru tirgu, tā, lai būtu fermeriem nepieciešamais ienākumu līmenis. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Polsena kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji un komisāra kundze. E, e, protams, ka ir nepieciešams, lai mēs ātri kaut ko veiktu. Tad, kad e, krīzes notiek dažādās nozerēs, tāpat kā bankās, tāpat kā um, Šobrīd mēs redzam arī piensaimniecības sektorā. Taču šīs krīzes atgriezīsies, atgriezīsies, un varbūt eh, nākošais tas nebūs piens, varbūt tie būs milti, varbūt tā būs labība. Un es tiešām eh, gribētu teikt, ka mums vajadzētu varbūt eh, paiet mazliet ārpus šīs debates. Jo mēs nevaram tikai uh, vienmēr atrisināt eh, tās akūtās problēmas. Mums nepieciešams arī atrast laiku un, un arī spēku un uh, politisko plānošanu, lai mēs uh, iegūtu kopīgu Eiropas lauksiniecības politiku, kas radītu izturīgu, elastīgu uh, un e, šo te ražotāju spēku, un mums nebūtu iespējama šī cenu nestabilitāte, ko mēs varam sagaidīt arī nākotnē. Taču mums tas ir jāizdara, jo es gribētu, lai mums ir e, dzīvi lauki, dzīva lauksaimniecība, un lauksaimniecība nedzīvos bez zemniekiem un dzīvniekiem. Paldies, Polsens kundze! Un tagad. Vārds Bavēkungam. Sīdīgā? José äh, äh, Bové kann leider nicht hier sein, deshalb spreche ich nochmal. Uh... Äh, Pavēkungs nevar būt klāt, un tāpēc es runāšu viņa vietā šobrīd. Man ir pāris jautājumu, ko gribēju uzdot komisijai. Vai jūs tiešām domājam, ka protests līdz ar šo soli apstāsies? Ka piensaimnieku domās ir gana, ja tiek piešķirt šie līdzakļi? Es domāju, ka tas tomēr ir šis, neparak, šis parakstītais, bet neaizpildītais čeks. Ko tad komisija darīs ar šo naudu? Tas man interesē. Es nedomāju, ka komisija ir daļa no risinājuma. Nē, manuprāt, komisija ir daļa no problēmas. Un es vēlētos uz to vēlreiz uzstāt. Mums taču ir jāskatās uz faktiem. Un domāju, ka mums šie pasākumi būtu jāierobežo, jāierobežo vismaz laikā. tā lai parlaments var saglabāt kaut kādu zināmu kontroli pār šo jautājumu. Bet jautājums jums, komisārs Kunze. Mums vienmēr tiek teikts, lūk, ir jāvirza uz priekšu pārstruktūrēšana, bet ko tad jūs saprotat ar pārstruktūrēšanu? Vai tiešām mums jāturpina iz, izmaksāt līdzekļi? Uh, lai panāktu tikai to, ka mazās saimniecības tiek slēgtas un ar vien vairoto šīs milzu, milzīgās saimniecības, es domāju, tā ir nepareiza politika. Mums vajadzētu vairāk skatīties uz tiem reģioniem, kuriem ir, zinām, kuriem nav priekšrocība, kuriem, zinām, trūkumi vispārējā situācijā, un tieši uz šiem reģioniem tad līdzekļus vajadzētu arī nosūtīt. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Hauslinkungs. Neatvainojiet, Vlasovičs kungs bija nākamais, viņš gan nav klāt. Vai viņš ienāk zālē šobrīd? Nē, tā vien tā šķiet, ka nav. Tāpēc nākamais būs Ferēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Priekšlikums, ko iesniegus komisija, atzīst, ka piensaimniecības sektors ir pilnīgā bankrota situācija, bet tomēr joprojām tiek teikts, ka vadlīnijas, kas bija šīs katastrofas pašā pamatā, ir joprojām spēkā. Un turklāt pasākumi, kas tiek šeit ierosināti, nepietīkamā veidā reaģē uz esošo krīzi. Mums ir jādara vēl kas vairāk. Mums kopējā lauksaimniecības eh, politika jāpagriež pilnīgi citā virzienā. Šī politika ir novedusi tikai pie katastrofa, tā ir novedusi pie daudzu saimniecību bankrota. Tūkstošiem darba vietu ir zaudētas cik daudz ģimeņu ir atkarīgi tieši no piensaimniecības sektora, un tagad mēs viņiem nekā nevaram palīdzēt. Ļoti daudz lādzos reģionos zemnieki atstās uh, laukus, dosies uz pilsētu, un pēc tam mums būs jārie, jātiek galā ar sekās. Tāpēc mums ir, sakām, tāpēc mums ir vajadzīga tūlītēja intervence. Šiem sem, sem, piensaimniekiem jāsaņem līdzekļi, lai viņi varētu turpināt darbu, jādod vairāk nekā šeit tiek paredzēts. Ir vajadzīgi plašāki pasākumi Nevis tikai šādi marģināli pasākumi. Ik, ik gadus jāpalielina piena kvotas, ir jāpalielina vērtība, lai šie cilvēki varētu dzīvot un mēs izdzīvot. Un 2015. gadā to mēs redzēsim vislabāk. Tālāk Dodsas kundze uz vienu minūti. Thank you. Uh, Liels paldies! Tieši tāpat kā lielākā daļa deputātu, arī es nobalsoju par šo steidzamības procedūru attiecībā uz 186. pantu. Jebkāda veida finansiāla palīdzība piensaimniecības sektoram ir pilnīga, pilnīgi obligāta, lai tas varētu izdzīvot. It īpaši tas attiec uz mazo saimniecību izdzīvošanas iespējām, piemēram, Ziemeļīrijā. Ja Ja, kā jūs teicāt, komisārs kundze, jums ir vajadzīgs pārmaiņas 186. pantā, lai palīdzētu izmaksāt 280 miljonus, tad tādā gadījumā atbalstīšu jūs pilnībā. Mēs varam tikai cerēt, ka šie līdzekļi tiešām tiks izmaksāti straujā kā, kārtībā. Ļoti daudz saimnie, saimniecības ir nogaidījuši jau pārāk ilgi, gaidījuši pārāk ilgi uz atbalstu, kas nav un nav izmaksāts. Esmu satraukta par 65. līdz 85. pantam ierosinātie priekšlikumi man uztrauc. Tas attiec uz Lielbritāniju, man ir virkne jautājumi, kas saistīti ar šiem priekšlikumiem, bet īpaši gribētu vaicāt, vai tad neradīsies nevienlīdzīgi spēles noteikumi reģion, starp reģioniem Eiropā. Šķiet, ka tas ir pretrunā pašreizējai komisijas politikai šai jautājumā. Paldies, Daucis kundzei, saka priekšsādātājs. Tālāk uz vienu minūtu došu vārdu. Tad viena minūte ar pusi Behu kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Ir nepieciešama uh, sakarīga politika. Un eh, šo pēdējo nedēļu laikā mēs eh, ļoti daudz esam prasījuši no komisijas pasākumus Un tad, kad mums dod kādas atbildes, mēs balsojam par šīm atbildēm, neskatoties uz to, ka šīs atbildes, šie risinājumi ir par vēlu, ka dažkārt to mums nākas izraut ar ļoti stingru pozīciju šeit parlamentā un arī no ministra puses. Šī summa, kas būs ļoti īslaicīga, neatrisina problēmu. Ir nepieciešams ilgtermiņa risinājums, lai Uh, beigt šo kvotu sistēmu. Ir nepieciešama atbilstoša regulācija, tirgus uh, vadība un ir nepieciešams atbilstošas kapacitātes. Un tikai tādā veidā mēs nepieļausim krīzes atkārtošanos. Bet tas nav šī vakara jautājums. Šī vakara jautājums ir šī brīža jautājums, tātad par 188. pantu. Un komisārs kundze, man ir viens jautājums. Ļoti vienkārši. 186. pants ir, tātad jūs to gribat, lai darītu ko, kad, kāpēc un kādā veidā? Lielas paldies, Behu kungam, saka priekšstādātājs, tālāk došu vārdu uz vienu minūti. Garsie Perez skundzei. Paldies, priekšsēdi. Komisārs kundze. Pirms mēneša šai pat telpā diskutējām par rezolūciju kur bija runāts par intervencēm piensaimniecības pasākumā. Lūk, mūs priekšā divi jauni pasākumi - pārvaldības kvotu maiņa un 186. panta izmantošana, tieši tā kā jūs lūdzat. Bet, komisārs kundze, nozirē ir vajadzīga plaša plašs pārdomu laiks, ir vajadzīgi plaši pasākumi, jāmaina kopējā struktūra, jau vairākus mēnešus runājam par šo jautājumu. Mums ir vajadzīgs kopējs eiropeisks risinājums. Samazinot eh, kvotas, es domāju, tas radīs tikai izkropļojums tirgu daudzās dalību valstīs. Un eh, kopējās lauksaimniecības politika nebūs, negūs šeit panākums. Šie 280 miljoni, par ko jūs runājat, tas, protams, jāvērtē atzinīgi, bet gribēju jums atgādināt, komisārs Kunze, ka mēs šai parlamentā uh, esam pieņēmuši rezolūciju, kur tiek runāts par palīdzību 600 miljonu apmērā, lai atrisinātu krīzi piensaimniecības sektorā. Paldies, Gacija Pērzē, tālāk uz vienu minūtu Rēmers kungs. Premjers kundze. Paldies priekšsādētāji, kolēģi. Plānotajās izmaiņās 188. pantā un 100. Un 79. pantā, manuprāt, komisija novēršas no iepriekšējiem centieniem. Tas ir pilnīgi cits virziens. Tas šķiet nāk par labu tikai lieliem uzņēmumiem. Manuprāt, tas ir bīstam. Ir tīpaši tagad, kad grasamies atbrīvoties no piena kvotu sistēmas pavisam. Manuprāt, ka šeit mēs tikai minam pašu sev uz astes. Manuprāt, vajadzētu šo priekšlikumu noraidīt, visus šos grozījumus noraidiet. manuprāt, nav skaidrs, kā tad komisija reaģē uz parlamenta aicinājumu īstenot steidzams pasākums. Mainot 188. pantu ilgtermiņā varam nodrošināt tikai mazāku kontroli no parlamenta puses, un tāpēc es gribētu šo grozi, šos grozījumus noraidīt. Es varētu to pieņemt tikai tādā gadījumā, ja tiktu noteikts laika ierobežojums. Un tādā veidā komisijai būtu neliela manevrēšanas spēja, bet parlamentam kontrols iespējas. To varētu norotīt nodrošināt ar 142. panta izmantošanu. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Rāmers Skundzē. Tālāk uz divām minūtēm Ričards Ašvorts. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, piensaimniecības sektors ir krīzē. Un te gribēju teikt paldies komisārs kundze par viņas ļoti savlaicīgo reakciju, kas, manuprāt, bija nāk tieši īstajā laikā. 280 miljoni ir pavisam reāla summa un laba atbildes. Domāju, ka nozēr to vērtēs atzinīgi. Mēs saprotam, ka nepieciešams piešķirt jums kompetences 186. pantu ietvarā, lai jūs šo līdzekļus varētu saulēcīgi arī izmaksāt ražotājiem. Tātad te es jūs pilnībā atbalstu. Tas, tātad atbalstu jūs, lai arī domāju, ka vajadzētu šo atlaidi ierobežot laikā, piemēram, līdz 2013. gadam. Tas būtu vēlākais laika posms. Kas attiecas uz nacionālo kvotu atpirkšanas schēmu, es zinu, ka tur tiks iekļauts kompetences eh, noteikti eh, papildus maksu par pa, kvotu pārsniegšanu. Man šeit šeit tomēr ir šaubas. Es domāju, tādā veidā mēs sodīsim progresīvos ražotājs, vien, vien jauniešus, jaunāko paudzi, kas virz uz priekšu šo nozari. Un, manuprāt, tādā veidā mēs sodīsim nepareizo signālu nozarei kopumā. Mēs dzīvojam ļoti svārstīgā tirgu, un šai nozarei, manuprāt, ir vajadzīgs nevis īstermiņa pasākumi, bet gan ilgtermiņa stratēģija. Un domāju, un es jau ilgu laiku esmu atbalstījis jūs, komisārs Kunze, jūsu centienos šādu stratēģiju veidot, tāpēc gribu mudināt jūs arvien tālāk, turpmāk to darīt, veidot šo ilgtermiņu stratēģiju un atteikties no īstermiņa sasteigtiem pasākumiem. Paldies, Ašvart kungam, saka priekšādātais. Tālāk uz pusotru minūšu dos vārdu Kalinovskī kungam. Priekšādātāja kungs. Komisārs kundze ceru, ka piena ražotājiem tas sliktākais jau ir aiz muguras. Lēmums par atbalstu piensaimniecības sektoram 280 miljonu eiro apmērā nākamā gada laikā, manuprāt, ir laba zīme. Bet joprojām sektorā ir ļoti būtiski jautājumi par to, kur tad tālāk, kā virzīties tālāk attiecībā uz piena ražošanu, piena kvotām un tam līdzīgi. Svarīgais, jau, svarīgākais jautājums ir tieši kvotu nākotne. Ir divas tendences šobrīd. Viena no šīm tendencēm nāk kā rezultāts kopējās lauksaimniecības politikas pārskatīšanai un pamazām tas nover pie atteikšanās no kvotām 2015. gadā, un tad šī otra tendencija, otra virzība ir saistīta ar piedāvā, piena piedāvājumu samazināšanos. Un abas šīs Abi, ši, abi šīs lietas ir pretstatā vienotrai. Es labprāt gribētu saglabāt kvotas, bet tikai tajā gadījumā, ja kvotu sadalījums starp dalību valstīm tiktu pamatots uz taisnīgiem un godīgiem kritērijiem. Būtu ļoti grūti šādus kriterijus, protams, izstrādāt, bet es domāju, ka varbūt ir vērts to mēģināt darīt, kas attiecas uz 186. panta izmantošanu. Jā, protams, bet ir jāiekļauj arī šajā pantā, defi, šajā grozījumā definīcija par to, kāda veida loma spēlēs komisija un kāda būs instrumentās rīcībā. Paldies, Kaļinovskī kungam. Tālāk uz vienu minūtu Kelī kungam vārds. Komisārs Kunze. Piena krīze, man liekas, ir kaut kas tāds, ko komisija pat ir radījusi. Īrijās esmu redzējis, kā tas izpaužas. Tikai pirms 18 mēnešiem jūs teicāt, ka piena cenas pieaugs būtiski, bet tā vietā tās kritās gandrīz vai pus, un tieši tāpēc komisijai šobrīd daudz straujāk jāspēj iejaukties tirgus notikumos. Un tāpēc šī, šī rezolūcija ir laba un atbalstām, kas attiecas uz īriju un piensaimniecības sektoriem tur, īpaši attiecībā uz mazajām saimniecībām, ģimenes fermām. Tās jāsaka dzīvo zem iztikas uh, eh, minimumu. Tās ir tuvu uz bankrota robežas. Problēmas pastāv ļoti plašas, tās sastopas ar problēmām no banku puses. Bankas nevēlas tām piesniegt, piešķirt kreditēšanas līdzekļus. Priekšādātājs runātāji pārtrauc un lūdzu izteikties nedaudz lēnāk. Paldies, turpina Kelī kungs. 280 eiro piena fondam ir ļoti vērtīga summa, bet domāju, ka tas būs tikai ielāps eh, daudz lielākam caurumam. Pagājušajā septembrī parlaments nobalsoja par 600 miljoniem, lai izrādītu solidaritāti mazajiem piensaimniekiem. Es domāju, ka tāpēc šīs skaitlis būtu arī jāsaglabā. Nākamai komisijas prioritātei jābūt jautājumu risināšanai par piena piedāvājumu. Es uzskatu, kas ir ļoti svarīgi, jo kamēr tas netiks atrisināts, eh, no, citas, no citām problēmām mums neizvairīties. Paldies par uzmanību. Gracias, senor Kelly. Paldies, Kelly kungam. Tagad viena minūte Jēglas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Jā, mums vajadzētu vienoties un iekļaut pienu 186. pantā, un es domāju, ka arī tā arī tiks lemts. Mēs nevaram vienmēr kritizēt komisiju par to, ka tā darbojas pārāk vēlu, ka tā atpaliek no realitātes un uh, atbilstoši neveic savu darbu. Jo tagad komisija ir uh, izdomājusi kaut ko veikt ātri, un mums vajadzētu atbalstīt šo iespēju pat ja mēs gribam saglabāt zināmas eh, kontrolas eh, iespējas un tautas partijas ierosinātais grozījums iespējams būtu atbalstāms. Daudzi šeit atsaucās uz eh, šiem 28 miljoniem kā uz pilīti jūrā, bet mums ir jāraugās uz pieejamiem budžeta līdzekļiem. Ir jāsaprot, ka vienkārši nav vairāk līdzekļu pieejami tā, tad kā šo situāciju risināt. Mēs gribētu, lai šie 280 miljoni tiktu izmaksāti tiem lauksaimniekiem, kas vismagāk ir cietuši no krīzes. Uh, Mēs šeit runājam par piena tirgu, bet tur strādā reāli cilvēki, lauksaimnieki. Mēs šeit runājam par lauku eh, dzīves eh, veidu un darba veidu. Mums vajag atbalstīt viņus, komisārs kundze. Eh, jūs runājāt par piena fonda izveidošanu, un man arī bija prieks to dzirdēt. Mums šis signāls ir ļoti nepieciešams, un 2010. gada budžetā atbilstoši līdzekļi ir jāiekļauj. Paldies Jēglas kundzei. Tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona sadaļas, un tagad viena minūte Patraun kundzei. Senhor Presidente, Senhora Comissária. Priekšsēdētāji, komisārs kundze. šie steidzamie pasākumi ir uh, pozitīvi vērtējami. Piena iekļaušana 188. pantā ir ļoti svarīgs un steidzams pasākums. Situācija ir ļoti nopietna, un tāpēc nepieciešams steidzami pasākumi, lai aizsargātu šo nozari. Gan uh, ekonomisku, gan sociālu, sociālu apsvērumu dēļ. Es uh, esmu no Portugāles, uh, no Azo reģiona, kur piena nozara ir ļoti būtiska. Un tā bieži vien pastāv sociāli ļoti tādos nedrošos reģionos, kur šīs piena kvotas arī vajadzētu saglabāt. Uh, ierosinātie pasākumi ir, uh, varbūt nav pietiekami, bet uh, tomēr tie steidzami ir jāveic. Man arī zināmā mērā satrauc šīs jaunās pilnvaras, ko mēs dodam komisijai. Šajā krīzē, jāsaka, komisija ir bijusi diezgan nedelikāta nākot klajā ar ļoti novēlotiem vājiem pasākumiem, kas tiek burtiski no tās izspiesti. Tāpēc es gribētu, lai 188. pantam tiktu pievienots uh, pielikums, kuri norādītu, kāda pasākuma un kā šos līdzekļus var izmantot uh, piena sektorā, un lai tiktu izskaidrot šo pasākumu ilgspējību. Paldies, un tagad uh, Jāra kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, es gribētu sveikt jūsu pieeju, bet gribu kritizēt vienu punktu, un tas ir šī brīvprātīgā kvotu atpakaļ uzpirkšanas schēma piena tirgu. Es domāju, ka šāds pasākums, ja mēs gribam, lai tas būtu veiksmīgs, varētu būt veiksmīgs tikai tad, ja tas būtu obligāts un nevis brīvprātīgs. Es domāju, ka šī brīvprātīgā regulācija šai izpirkšanas schēmai ir liels trūkums. Mēs radīsim grūti finansējumu sistēmu un būs ļoti problemātiski rast risinājumu, un mums, mums nāksies to noraidīt. Īpaši tad, ja mēs domājam par piena kvotu termiņu izbeigšanos, ir jāļauj lauksaimniecībā pielāgoties tirgumu Es eh, piekrītu priekšlikumiem kā tādiem, bet iebilstu pēc konkrētu daļu. Paldies eh, Jārkungam un tagad Kortēs kundzei vārds. Senjor prezidente. Kungam vārds. Eh, paldies priekšstādātāji, komisārs kundze. Protams, mēs veicam pasākumus, bet tie tikai daļai risinās šo krīzi piena sektorā. Uh, Mēs eh, skaidri zinām, kādā situācijā ir lauksaimnieki un ko tas viss nozīmē šiem lauksaimniekiem un viņu ģimenēm. Eh, mūsu lauksaimnieki nevēlas, lai viņi tiktu nepārtraukt subsidēti. Viņi prasa, lai viņiem ļautu veikt viņu darbu atbilstošos apstākļos, lai viņi pārdotu varētu savu produktu par atbilstošu cenu, atbilstošu tām investīcijām un darbam, ko viņi iegulda produktu iegūšanā. Eh, mēs uzticamies saviem lauksaimniekiem. Un tāpēc arī paredzam šos uh, pasākums, bet tomēr nākotnē nepieciešams dziļas reformas. Uh, paldies, un tagad man Gines skundzē vārds. Paldies priekšsēdētāji, pateicos jums komisārs skundze. Uh, Vissvarīgākie vārdi, ko es saklausīju šeit no komisijas, ir tādas, ka tirgus cenas sāk palielināties. To mums vajadzētu atpazīt šeit, atzīt šeit parlamentā. Un, uh, nodot arī šo informāciju lauksaimniekiem, jo mēs uh, sakam, jā, ir 280 miljoni pieejami, bet viņi augstu vērtēs katru papildus centu, ko viņi uh, eh, saņēms, uh, eh, nevis tikai šo subsīdiju maksājumus. Es domāju, ka ir svarīgi, jā, mēs esam šeit kritizējuši komisiju, bet tomēr atzīsim, ka eksporta un uh, citi fondi ir izmantoti, lai uzturētu cenas, lai atbalstītu. Tā kā es domāju, ka daļa kritis, kritikas ir nevajadzīga. Par 188. pantu. Ja nepieciešams izmaksāt šos 280 miljonus, ko es uzskatu par simbolisku summu, tad eh, paskatīsimies, ko mēs esam iemācījušies no tā visa. Tātad mums ir jāskatās, kas notiks pēc 2013. gada, kad tiks veikta KLP reforma. Un tās politiskās grupas, kuras šovakar atbalsta finansējumu uh, piena sektoram, tad lūdzu atbalstiet arī atbilstoši finansētu kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, jo pretējā gadījumā jūsu vārdi ir tukši. Paldies Magineses kundzei un tagad Bovē kungam vārds. Oui, devais... Jā, paldies, es atvainojos, ka es novēlojos, bet es eh, franču revidentiem eh, skaidroju to, kas ir Luksemburgā vakar noticis. Es eh, domāju, ka padoms lēmums ir slikts. Slikts tāpēc, ka Vienīgais vārds šeit tekstā, kas parādās, ir restruktūrācija. Mēs 440 eh, tūkstoši ražotāji mums ir uh, Francijā, un šis skaits ir ārkārtīgi saju, uh, sarucis. Tagad mēs sakam, ka vēl jāsamazina šo pienražotāju skaits, un tā nauda, ko mēs iegūsim, kā tas ir rakstīts tekstā, to mēs izmantosim tiem, kas ir pārsnieguši savu kvotu. Tātad vēl vairāk koncentrēsim ražošanu un i, likvidēsim pienražotājus. ražotājus Kaut kas šeit neiet uh, pareizā virzienā. Nauda, kas ir paredzēta, šie 280 miljoni, kā jau tas tika norādīts, tas ir 50 eiro uz lauku saimniecību mēnesī vienu gadu. Kā es teicu, tā ir maza ūdens pilīte. Tas ir gandrīz tāds kā nicinošs uh, pasākums šīs krīzes uh, apstākļos. Par 188. pantu gribu norādīt, ka. Uh, Tajā brīdī, kad mums būs koplēmuma uh, procedūra lauksaimniecības jautājumos, tad nebūs pieņemams tas, ka mēs parakstam šādu neaizpildītu čeku un dodam to komisijai. Paldies Bavēkungam, un tagad minūte Nikulesku kungam. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu komisārs kundze, un uh, paldies par viņas klātbūtni. Protams, šie līdzekļi, kas ir apsolīti piena nozare, eh, tie tiks eh, sniegti dalību valstīm, mm, balstoties uz vēsturiskiem aspektiem. Daudzām mm, šīm dalību valstīm nav eh, tas nekādu prieku sagādājis. Un jo dažas dalību valstis nevar pieražot tik daudz, cik viņiem būtu vajadzīgs savām vajadzība. Es gribētu eh, tiešām eh, negribētu pārsniegt savā, savu laiku, taču komisāri teica, ka eh, tiks sniegts atbalsts ņemot vērā vēsturiskos kritērijus. Taču daudzas dalībvalsts uzskata, ka tas nav pareizi. Un tas ir tāpēc, eh, ka viņi uzskata, ka nepieciešama ir eh, liberalizācija tirguma. Vai jūs neuzskatāt, ka šis vēsturiskais eh, aspekts iz, izjauks tirgu? Paldies, Nikolēšku kungs. Un tagad Nevičev kungam vien, Nevičev kundzei vien minūte. Cienītie. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, Mēs šeit runājam par šiem 280 miljoniem 2010. gadam, bet tas, manuprāt, ir tāds zināms signāls visiem tiem, kas cieši no šīs negatīvās krīzes. Es gribētu, lai šeit nevaldītu kaut kāda konjunktūra, bet lai mums būtu skaidra ilgtermiņas stratēģija, lai varētu stabilizēt un normalizēt šo sektoru Eiropā. Uh, Ir nepieciešams ņemt vērā visus pasākumus, ko ņems vēl veiks dalībvalsts. Gribētu piesaistīt uzmanību tam, ka uh, šīs regulas izmaiņas uh, daļēji tikai tiks atzītas Bulgārijā. Ir nepieciešams uh, izvērtēt, kādas uh, būs sekas no šīs kvotas sistēmas izmaiņām uh, jaunajām dalībvalstīm. valstīm Tātad, kā tiks izvēlētas nacionālās rezerves šo kvotu izpirkšanai? Mēs nevaram atļauties uh, uzkrāt sarežoto pienu, jo uh, Bulgārijas piena sektors šobrīd ir uh, modernizācijas sektorā un nav konkurētspējīgs. Olesničak. Olesničak kungam vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji. Komisārs kundze. Protams, ka mēs atzinīgi vērtējam jauno lēmumu palīdzēt lauksaimniekiem, to starp arī polijas lauksaimniekiem. Bet nedrīkstam aizmirst to, ka tajā brīdī, kad runājam par naudu, joprojām pastāv jautājums, kā tad šī nauda tiks tērēta? Vai šī nauda tiešām aizsniegs tos, kam tā vajadzīga visvairāk? Tos, kas visvairāk cieš no krīzes? Es neatbalstu līdzekļu piešķiršanu ikvienam pa drusciņai. Tas beig beigās nepalīdzēs nevienam. Turklāt gribēju te pie, pie, pieminēt pāris vēstures faktus, pirms runājam par nākotni. Pirms pusotra gada aptuveni lauksemnieki saņēma ļoti labu cenu par savu pienu. Toreiz viņi saņēma arī subsīdijas no Eiropas Savienības, lai modernizētu piensaimniecības sektoru. Šobrīd mums jāgatavojas nākotnē, jāgatavojas pamatojoties, mācoties no kļūdām, ko esam pieļāvuši. Un tādas pilnīgi noteikti ir bijušas tajā brīdī, kad domājam par atbalstu šim sektoram, jādomā par to, lai tas e, maina sektoru, lai notiek šī pārstruktūrēšana. Līdzekļu lauku pār, attīstībā tas ir lieliski, bet e, piena kvotas diez vai te viss atrisinās. Paldies! Tālāk uz vienu minūti Ziekievskī kungam vārds. Komisārs kundze. Jautājums jums. 280 miljonu eiro Kam tad tie tieši paredzēti tālākai pārstruktūrēšanai? Ja tā kā to vēlējās 20 dalību valstis vienkārši papildus finansējums tirgumu, es gribētu, lai šī nauda tiek izbaltot atbal izmantot atbalsta mehānismiem. Es nedomāju, ka lauksaimnieki var turpināt darbot, darboties, strādāt pie modernizācijas šobrīd. Viņiem neviens nepiešķir aizdevumus, kreditēšanas līdzekļi ir izsīkuši. Šīs nav tas laiks, kad jāinvestē līdzekļi tālāk. Šie 280 miljoni, tas ir 2 eiro uz vienu pienu, saražotu pienu tonu Eiropas Savienībā, tas nekas nav. Komisija vēlas samazināt ražošanu īstenojot šo kvotu pārvaldības sistēmu, bet tā rezultātā nevaram nonākt pie līdzīgas situācijas, kā tas bija cukura nozare, cukuražošanas nozare. Beigu beigās piena mums pietrūks. Vai tiešām šis ir īstais brīdis, kad samazināt uh, graudu ražošanu un piena ražošanu? Paldies, Zikierskī kungam, saka priekšsēdētājs. Tārfa kungs tālāk uz vienu minūti. Priekšsēdētāja komisārs kundze. Priecājos, ka pāris nedēļas pēc tam, kad šis parlaments pieņem rezolūciju par piena jautājumiem, jūs nākat klajā ar priekšlikumu par pasākumiem, kas re, nu, nāk kā reakcija uz mūsu prasībām. Kas attiecas 188. pāntu, piekrīt jūs priekšlikumam. Iespējams, labāk tomēr nu, iekļaut tur arī laika ierobežojumu. Atbalstu arī to, ka atš jāve, jāve, jāvedu atšķirīgi līmeņi kvotām Bet esmu tomēr tāds mazliet skeptiskāks par šo kvotu atpirkšanas schēmu. Jūs daudzkārt esat teikusi, ka šī krīze nav saistīta ar kvotu schēmu. Un tāpēc man šķiet, ka būtu neloģiski ierosināt šādu kvotu atpirkšanas schēmu šobrīd. Turklāt nedomāju, ka ar šiem pasākumiem e, viss process būs noslēdzies. Es domāju, ka mums jāpievēršas arī tādu reģionu ražotājiem, kas, piemēram, ir nomaļ, kur ir īpašas problēmas. Paldies, un pēdējais runātājs brīvās, pro, brīvā mikrofona procedūras iedvarās ir Destingers kundze. Komisārs kundze, kolēģi. Arī es gribētu teikt paldies par šiem 280 miljoniem. Ceru, ka šī summa patiešām nāks par labu arī tiem 40 tūkstošiem lauksemnieku, kas dzīvo Austrijā. Viņiem iet ļoti grūti. Jūs zinat, ka manā reģionā, tīpaši mazajām lauksaimniecībām, ir ļoti grūta iztikšana. Jau tāpat nāca šis kvotu iztecēšanas termiņš. Un šobrīd prasam no lauksaimniekiem gatavoties šim termiņam un palīdzēt mums. Domāju, ka šī brīvprātīga atpirkšanas schēma, manuprāt, ir ļoti grūti saprotama. Tādā gadījumā vajadzētu paaugstināt kvotu cenu. Bet kā tad mēs to varam izskaidrot, piemēram, Austrijas lauksaimniekam? Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs Kostingers kundzei. Tālāk došu vārdu komisārs kundzei, lai viņi atbildētu šiem jautājumiem. Paldies, uzmanīgi klausoties diskusiju. Man ir jāsaka, ka no dažiem runātājiem varētu saņemt iespaidu, ka tas ir pirmais solis tikai, ko mēs speram, lai palīdzētu piena sektoram. Un nekas nebūtu kļūdaināks, jo es uzskatu, ka daži no jums vismaz ziniet taču, kas jau ir noticis kopš, kopš, kopš janvāra, šī gada janvāra, kad mēs uzsākām šo mm, uzkrāšanu, mēs uzsākām eksporta piemaksas, mēs veicām veselu rindu dažādu pasākumu vasaras laikā. Tā kā jaunie šī parlamenta deputāti varbūt īsti nezina, viņiem vajadzēks, vajadzīgs būt īpašas tādas pētniecības studijas, lai viņi zinātu, kas, notiktu, kas notika kopš pagājušā janvāra. It īpaši uh, par īpašiem jautājumiem. Divi priekšlikumi. E, man ir vēlreiz jāatkārto tas, ka atpirkšanas schēma nav nekas jauns. Tā jau ir funkcionējusi dalībvalstīm. Tās to varēja darīt, ja vēlas palīdzēt kādam īpašiem farmeriem, kas gribētu izbeigt savu biznesu. Un e, es tāpēc to negribu e, padarīt par obligātu. Tā ir iespēja e, izstāties lauksaimniekiem no biznesa. Un to var saglabāt nacionālajās rezervēs un vēlāk atkal izplatīt, ja dalībvalsts to vēlētos. Tātad šī ir viena diskusijas sadaļa. Otra sadaļa ko uh, varbūt pat šobrīd daudz interesantāk tā ir tātad par 186. pantu. Vispirms man jums jāsaka, iemesls, uh, kāpēc mēs uh, piensaimniecību iekļausim 186. pantā, mums ir jābūt uh, spējām rīkoties ātri. Un es faktiski neredzu iemeslu, kāpēc piensaimniecība netiktu iekļauta tāpat kā citas jomas, kas uh, ir tātad gaļas eh, nozare, tur jau eh, šie nosacījumi ir spēkā. Un vispār tie, kas baidas, baidās, ka komisija eh, saņems parakstīt, bet neaizpildīt čehku, tiem jāpatur prātā, ka 186. pants parasti jau pēc savas dabas ir tāda ļoti pozitīva schēma, kā palīdzēt ļaudim, kas nonākušas grūtā situācijā, un mēs varam rīkoties ļoti ātri. Tagad tas nav nekāds eh, šis te neaizpildītais čeks, jo mēs jau zinām, kāda ir pārvaldības eh, šī komiteja un kā tas notiek. Es esmu klausījusies jūsu idejas eh, par to, ka vajadzētu īsāku laiku periodu, divus, trīs, četrus gadus, taču es domāju, ka tas diskvalificētu um, piensaimniecību, bet es labprāt uzklausīšu, ko jūs gribat teikt. Un tad es vēl gribētu teikt, ka ir vesela rinda kļūdu šeit redzamas Šie 280 miljoni nav restruktūrizācijai. Tā ir tikai iespēja izmaksāt steidzīgi, e, tikko mums būs formalitātes e, sakārtotas, un, un Ekofins e, mūs atbalstīs, satiekoties novembrī, tad mums būs 210, 2010. gada budžets parakstīts un mēs to nevarēsim izdarīt, ja mums 186. panta grozījumi netiks pieņemti. E, tā, tā, tā nav restruktūrizācija, kā jau es teicu. Tā ir iespēja dalību valstīm e, šo nacionālo aploksni e, sniegt tiem, tā satura sniegt tiem, kam visvairāk vajadzīgs. Kā to sadalīt? Es jau teicu, ka tas ir jābalsta uz ražošanas līmeņiem. Es dzirdēju, ka šeit ir arī citas idejas. Uh, Taču, ja mēs sāksim iekšēji diskutēt, kā tad to sadalīt, tad es domāju, mēs būsim jau nākošā gada beigās, jo būs tik lieliskas idejas, taču mēs nekad neatradīsim kopīgu vienošanos šajā jautājumā. Es gribētu uh, pieminēt arī dažus īpašus jautājumus. Ražotāju organizācijas. Tās ir ražotāju organizācijas, lieliska opcija, lieliska iespēja, ir pat nepieciešama, lai tādas būtu. Un es to esmu arī teikusi plenārsēdē jau iepriekš, it īpaši tad, kad mēs runājam par pārtikas un dārzeņu uh, schēmu. Jo, ja viņi cīnās viens ar otru, ne, tad es zinu, kas būs zaudētāji, un tāpēc jābalso ir kopā, lai jūs būtu daudz eh, stiprāka organizācija visā šajā pārtiks ražošanas ķēdē. Es pilnīgi piekrītu jums, jo tā ir globāla problēma, ja viens eh, miljons cilvēku cieši badu, kas nevar eh, saņemt ikdienai nepieciešamo pārtiku. Un tāpēc tiešām es arī, um, man tiešām bija er, er, grūti redzēt, ka uh, Eiropas zemnieki izlēja pienu uz saviem laukiem, kad mums globālā līmenī ir bada problēmas. Tas neradīja vislabāko tēlu Eiropas lauksemniecībai. Un tad man jāsaka, ka tiešām mani e, iespaidoja tas, ka lūk šie divi deputāti, e, Buvēkungs un Hoislinga e, kungs tie um, varēja iekļauties savā runāšanas laikā. Es tiešām redzēju, kā viņi to dara. Es nezinu, vai jūs esat dekuši, ka varat aiz, aizvietot viens otru un pēc tam uh, iekļauties šajā te uh, brīvā mikrofona principā. Un, nu, paldies, saka runātāji. Paldies, komisārs Kundze. Un līdz ar to šī debata ir beigta. Nobeigta mums eh, nākošā sanāksme būs rītā. 21. Eh, datumā eh, no 9 līdz 1 un no 3 līdz 5. Un darba kārtība ir sesijas dokumentos un internetā. Paldies, sanāksim tiek pārtraukta.